priekšlikumiem. Paldies! Paldies ar priekšsādātā, līdz ar to mēs slēdzam debatas. Balsošana notiks pulks, rīt pulksten 11.30. Nākošā sēde būs rīt, ceturtdien, 25. februārī, no pulksten 9 līdz pulksten 1 pēcpusdienā. Darba kārtība ir publicēta un pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā. Gribētu pateikties jums visiem un pateicos tehniķiem, Un priekšstādātāji pateicis arī tulkiem par to, ka mēs pabeidzām šī vakara sēdi. Sēde ir slēgta.